ar mērķi attiecīgi nodrošināt viņiem taisnīgu tiesu. Bez kavēšanās. Paldies! Dank, Frau. Paldies komisārē Damanaki kundze. Noslēgumā debašu noslēgumā seši priešlikumi ir iesniegti, debatas līdz ar to ir pabeigtas. Tūlīt eh, balsosim. Saskaņā ar darba kārtību, eh, kārtību ir eh, balsošana par trešiem eh, rezolūcijas priekšlikumiem. Vispirms par Bangladešu. Kolēģi Lohbīle ir par reglamentu. Jā, es vēlos koriģēt faktisku kļūdu. Pirms mēs balsosim par rezolūciju par Bangladešu. Tur lielajā J punktā pa, pa, punkta beigās ir pēc 2001. un 2005. gada beigām. 2005. tad nebija vēlēšanas, nenotika vēlēšanas, tādēļ es lūgtu nosvītro 2005, pirms mēs balsosim. Vai to visi atcerēsies līdz tam laikam, kad būs tas? Vai ir uh, eh, iebildu pret mutisko grozījumu? Jā, tad mēs balsosim arī paži. Tad pa kopīgo rezolūciju, ceturtais punkts, orģināls teiks, kas par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 5 par pret atturas pieņemts pieņemts pēc paragrāfa 13 grozījums 1. Personāls balsojums sākam balsot. Kolēģi, tēn. es atvainojos. Es tikko kā paņēmu jaunu balsošanas kārtību, bet tā nedarbojas. Gribēju pateikt, ka balsoju ar plus un noslēguma balsojuma balsošu arī ar plus. Es to nevaru grozīt, jo man nav, es nevaru paspēt aiziet uh, un uh, tā nedarbojas ne šeit, ne arī uh, blakus galdā. Es no rīta balsoju ar citu. Kolēģi, varbūt jūsu kārtība ir arī vēl kaut kur citur? Varbūt jūs esat aizmirsusi to kaut kur citur. Tas varētu būt vienīgais iemesls, kādēļ tā nedarbojas. Tātad vēl balsojam par labu. Tagad beidzam balsot. Können wir die Abstimmung schließen? Vai mēs varam beigt balsot? Der Antrag ist ir noraidīts, un mēs ierosim protokolā, ka arī Katēns kundze vēlēs balsot tālāk. Ja grozījums mainītā formā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. Nu, noslēgam balsojums par šādu mainīto rezolūciju. Personāls balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojums par sešiem rezolūciju priekšlikumiem par problemātisko situāciju mazām grupās, īpaši turkmeņiem Irākā, piecu politisko grupu kopīga rezolūcija, par kuru mēs tagad balsosim. Sastais paragrāfs, ordināli tieks, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais paragrāfs, kurš par? Pret pret atturas pieņemts. Pēc desmitā paragrāfa pirmais grozījums, kurš par pret labprāt gribētu pārbaudiet, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidiet ir šis grozījums. Otrā daļa Pēc desmitā paragrāfa otrais grozījums zaļiet ir. Kurš par? Pret. Man liekas, tas jāparbauda. Sākam elektroniski balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Arī norādīts. B. Apsvērums. Pirmā tā, kurš par? Kurš pret? atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām pie noslēguma rezolūciju par uh, mainītu rezolūcijas tekstu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Tad beidzam balsot. Viens atturējies. Šī rezolūcija ir vienbalsīgi pieņemta. Tālāk par pieciem rezolūciju priekšlikumiem par Arafata Jaredata lietu un Izraels cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli. Sākumā rezolūcija no Tautas partijas politiskās grupas. Par to balsosim eh, elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad, tagad par kopīgo rezolūciju no četrām politiskajām grupām. Vispirms piektais paragrāfs. Ordināls teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas Jā, tā. Labāk pārbaudīsim elektroniski. Tāpēc piecotradēji sākam balsot. Vai visi nobalsojat? Beidzam balsot. Pieņēmts ir šis grozījums. Tālāk par astoto paragrāfu. Ordināls teksts trīs daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret. At, arī šeit uh, sāks elektroniski balsosim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts ar to pašu vairākumu. Pārbaudīsim. Trešā daļa, 8. paragrāfā, elektroniski pārbaudām, sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Vēl lielāks vairākums nekā tāds pats vairākums. Desmitais paragrāfs, divas daļas, pirmā tā, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret pret. Vēlreiz elektroniski pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi nobalsojot? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. paragrāfs. Oriģinālais teksts. Kurš par? Pret. Arī pārbaudīsim. Sākam balsot. 11. paragrāfs. Oriģinālais teksts. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Arī pieņemts. Pārējām pie galīgā balsojuma par šāda veida manīto tekstu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 32 pret 29 pieņēmts. Ar to mēs esam pabeiguši sanāksmi. Protokols tiks nākamās sanāksmes eh, sākumā eh, tiks iesniegts eh, apstiprināšanai, ja nav iebildumu. Tad šodien sanāksmē pieņemtās rezolūcijas un uh, mēs nosūtīsim person... Uh, kolēģis Odīgas